Līdz ar to mēs turpinām debatas par cilvēku tiesību pārkāpumiem un uh, tagad runājam par trešo punktu, kas ir situācija Malaizijā. Vispirms uzklausīsim rezolūcijas uh, priekšlikuma autorus. Pirmais uztais Koraukungs. Paldies, priekšsēdētāji. Privās tirzniecības nolīgumi, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi, pirmkārt balstās uz ekonomikas kritērijiem, bet arī uz sociāliem un vides jautājumiem un arī uz cilvēktiesību ievērošanu. Ja cilvēktiesības ir minētas preambulā, bet tā, šis punkts nav saistošs. Diemžēl Malaizijā Eh, tiek pārkāptas eh, pamattiesības minoritātēm un nevalstiskās organizācijas tiek ierobežots 50 aizsprosti, tiek būvēti, kas apdrauda eh, pamat iedzīvotāju nākotni, tiek apludināti tropu meži. Uh, un tiek iznīcināti tropu meži, lai veidotu palmu uh, eļas eļas palmu plantācijas, ka uh, šī valsts ir viena no korumpētajām pasaulēm, un mums ir jāiestājas par cilvēku tiesību ievērošanu. Nākamais runātājs Demes Makera kungs. Situācija Malaizijā pasliktinās, tā ir autoritāra valsts, vairs nav iespējams brīvi piedalīties demonstrācijās, pat zeltenu tēkreklu valkāt nav, nedrīkst, jo tas tiek uzskatīts par valsts nodevību. Uh, vadošā partija jau 50 gadus ir pie varas, bet balsta savu varu arhaiskos koloniālos likumos. Ir ierobežota uh, izteikšanas brīvība, likuma lielā mērā balstās uz šariāta likumiem, kaut arī uh, Malaizija tiek pasniegt pasaules mērogā kā mērena muslimu valsts, kas cīnās pret džihadistiem, bet kāda ir situācija ar cilvēku tiesībām šajā valstī? Joprojām tiek ierobežotas noteikti iedzīvotāju grupu īpašuma tiesības, un mēs pieprasām, ka ir jāpārtrauc uh, sarunas par asociācijas nolīgumu. Bīlērs kundze, paldies. Malaizijā restriktīvu likumdošanu tiek izmantot, lai ierobežotu pulcēšanās brīvību, tīpaši pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas izsakās eh, kritiski par valdību, viņi riskē ar eh, cietumu sodu. Kritiskas balsis tiek apklusinātas ar it kā valsti apdraudošām aktivitātēm, kā apsūdzību Eh, likumdošana eh, ir vēl no koloniāliem laikiem, uz kur balstās eh, šādas apsūdzības. Līdz ar to bloga autors Halīds Ismats tika notiesāts balstoties uz plašsaziņu un komunikācijas likumu par to, ka ir publiskojusi informāciju par varas ļaunprātīgas izmantošanas kritizēšanu. Politiķis Kairudins Abu Hasans septembrī tika arestēts, jo ziņoja par valsts investīciju uzņēmumu korupcijas afēru. Tāpēc pieprasām Malaizijas valdībai atbrīvot visas tās personas, kas ir tikai un vienīgi izmantojuši savas tiesības brīvi pulcēties, brīvi paust savu viedokli un īstenot reformu, atceļot šādus likumus. Uz to attiecas arī decembrī pieņemtais likums no vēl vairāk ierobežot brīvības. Altra autrice delle proposte di... Eh, Jā, paldies vēl viena autore Vikstroms kundze. Paldies priekšsēdētāji attīstība Malaizijā ierobežojot vārda brīvība un citas pamatbrīvības ir satraucoši. Valdība dara visu, lai aptu, apklusinātu kritiķus un politisku opozīciju. Tādēļ parlamentam šodien jāpauž nožēla par uh, cilvēku tiesību apdraudēm šai valstī. Likumdošana pieļauj uh, ri, apspiest um, uh, pilsonisko sabiedrību, akadēmisko uh, Uh, aprindu pārstāvis. Mums ir jāprasa, lai politi ieslodzītie nekavējoties tiktu atbrīvot, jo šie cilvēki vienkārši izmantoja savas tiesības paust savu viedokli un viņi nekādi neapdraud valsts drošību. Tāpat ir nekavējoties jāpārtrauc LGBTI uh, pārstāvju vajāšana šai valstī. Mums ir jāparāda šim režīmam, ka vārda brīvība pamata tiesības, pamat cilvēku tiesības nekādi nedrīkst ierobežot. Tas ir visvarīgākais Eiropas Savienības uzdevums - nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu šeit Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Paldies! Nākamais runātājs ir Lenārt Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šīs dienas rezolūcija apliecina, uh, mūsu draudzību pret Malaizijas tautu, un tieši tādēļ mēs paužām bāžas šodien par uh, musināšanas likumu, kuru Malaizija bija apņēmusies atcelt, bet tas tagad ir vēl nostiprināts. Tāpat eh, valsts drošības eh, aktu, kas piešķīra plašas pilnvaras Nacionālās drošības padomē izsludināt ārkārtas stāvokli, un mēs paužam arī bāžas par to gaisotni, kurā aktīvisti, žurnālisti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi uh, ir arvien vairāk ierobežot savā darbībā. Mēs uh, ne, Mēs kritizējam Malaiziju tādēļ, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi un ir jāsāk konstruktīvs dialogs gan Malaizijā pašā, gan arī starp Malaiziju un Eiropas Savienību, tīpaši šajā brīdī, kad mūsu apusējās attiecības arvien nostiprinās. Paldies! Un... Nākamā runātāja Veržjākunga. Paldies, priekšsēdētāji! Ibrahims ir savā veidā simbols. Viņš iekrita nežēlastībā 90. Eh, gadu beigās, Āzijas krīzes beigās, tika noteiktas eh, stingras taupības krīze, kā arī anulēti vairāki miglaini megaprojekti. Tas nav pie, eh, pieļams valstī, kur valda korupcija ik vieni vēlēšanu panākumi vi, viņu noveda cietumā apsūdzību par sodomiju dēļ. Vajāto skaits pieaug, minoritātes, LGBT sievietes ir pirmie upuri, bet tāpat arī e, žurnālisti, politiskie oponenti un cīņa pret terorismu ir iegansts pret e, represijām visos virzienos, un tas saglabātu pilnvaras elitei. Tikai labāka bagātība pārdalīšana un dialogs var palīdzēt valstī izkļūt no tā strupceļa, kurā tā atrodas, instrumentalizējot e, reliģiskus instrumentus, tā var iekļūt atkal strupceļā. Ir steidzami jārīkojas. Paldies! Eh, Veržjā eh, kundze. Nākošais runātājs deputāts Pancēri uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Malaizijā mēs vērojam eh, nopietnus aizskārums vārdbrīvībai, tiek izmantots likums, lai vērstos pret kritiku. Ir nopietna situācija ar musināšanas likumu, kur sakarā vairāk nekā simt cilvēku eh, šogad ir apsūdzēti. Ibrahims ir notiesāts Sodomu, par Sodomiju un viņam tiek liekta medicīniskā aprūpe. Tāpat citi cilvēki ir apsūdzēti eh, par musināšanas likuma dēļ, par to, ka tie ir kritizējuši valdību. Turklāt aizvien grūtāk ir kļuvis pierādīt eh, korupcijas pārkāpums attiecībā pret premjeru. Malaizija ir apvienoto nācijas drošības valsts uh, locekli un pašreizējā sena priekšsēdētāja. Pa, Eiropas parlaments pieprasa atbrīvot notiesātos un mazināt plašās pilnvaras, kas ir plānotas piešķirt premjeram. Uh, un respektēt pilsoniskās un politiskās tiesības. Paldies, Pancerīkungs, mēs esam uzklausījuši politisko grupu pārstāvis un tagad runātāji savā vārdā. Vispirms Šons Skellijs. Paldies, priekšsēdētāji, kā ASEAN delegācijas loceklis. Uzskatu, ka uzlabojoties tirzniecības attiecībām, ir jādomā par labākām iespējām eh, runas brīvībai. Situācija ar eh, vārdu brīvību pasliktinās. Eh, musināšanas likums ir padarīts stingrāks, tas ierobežo izteiksmes brīvību, vairāk cilvēki ir arestēti, apsūdzēti, pret viņiem notiek izmeklēšana Eh, tā rezultātā šāda situācija nav pieļaujama. Eh, tāpat ir jānorāda, ka izturēšanās pret LGBT pārstāvjiem ir nepieļaujama. Un Nav pieļaujami, ka nopietnas mūsu tirzniecības partneris dodas uh, mums, mūsu vērtībām pretējā virzienā. Paldies, paldies, Kerlīkungs. Nākošais runātājs nenāk gilu uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man ir nesen bijusi iespēja apmeklēt Malaiziju. Man pārsteidz tas, ka mūsu priekšstats par šo valsti ir attālināts no realitātes. Jā, tā ir moderna un dinamiska valsts, bet zem uh, šīs uh, rietumu ekonomikas uh, fasādes slēpjās vārda brīvības ierobežojumi un cilvēktiesību ierobežojumi un šis um, uh, musināšanas likums un drošības likums, kas piešķir uh, premjerministram plašas pilnvaras, vāršas um, plašumā uh, vajāšana. Un, uh, Uh, tāpat kādēļ nevā, kāpēc nenotiek izmeklēšana pret korupcijas gadījumiem, jo uh, Malaizija šobrīd vada uh, pret korupcijas komisiju, un es jautāju šīs valsts vadītājiem, kādēļ netiek izmeklēta korupcija, kādēļ netiek atcelti musināšanas likumi un valsts drošības likumi, bet tie tiek izmantēti kā ierocis apspiešanai, kādēļ viņi baidās no brīva atklāta dialoga ar pilsonisko sabiedrību, kādēļ cilvēku tiesību aktīvisti un blogeri tiek uh, vajāti. Kādēļ nevar ļaut šiem cilvēkiem dot savu ieguldījumu demokrātijas attīstībā šai valstī, lai tā kļūtu citām valstīm par paraugu. Bet uh, valsts vadītāji baidās, ka tie, tas varētu novināt viņu pozīcijas, kaut gan patiesībā ir pilnīgi pretēja situācija. Paldies, tagad vārds Mariņo kungam. Paldies cilvēktiesību pārkāpumi Malaizijā, tāpat kā citviet pasaulē, notiek E, tādēļ, ka ir netaisnīga tiesu sistēma, netaisnīgi likumi, ir spēkā musināšanas likums un valsts vara izmanto tiesas, lai vajātu oponentus un pat viņiem tiek piešķirt, piespriesti nāves sodi. Vairāk nekā tūkstoši ieslodzīto Malaisijas cietumos gaida nāves soda izpildi ir iespējas cīnīties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem Malaizijā un pasaulē divos veidos, vai nu nosakot ekonomiskas sankcijas, vai e, no otras puses stiprinot starptautisko kriminālu tiesu. Ir skaidri jānorāda, ka pamat tiesību neievērošana neatmaksājas un nekad neatmaksāsies, jo tā, šāda situācija pārkāpējiem eh, rāda ekonomiskas eh, problēmas un ka viņiem pēc tam būs jāstājas arī starptautiskās eh, krimināla tiesas priekšā un jāatbild par saviem nodarījumiem. Paldies! Tagad Funtulis kungam vārds. Paldies! šī eh, situācija mm, Malaizijā neatbilst Eiropas eh, principiem. To mēs saprotam. Malaizija kļūst par policeisku valsti, tiek ierobežota vārda brīvība, politiskie oponenti tiek iemesti cietumā, korupcija vēršas plašumā. Eiropas Savienība nevar citām valstīm tik atklāt teikt, ko darīt un iejaukties citu valstu iekšējās lietās. Mē, mums nepiedara absolūtā patiesība, mums nav patiesības monopols. Arī mums eh, tiek vajāti eh, politiķi, tiek apsūdzēti politiski oponenti un uh, Tāpat imunitāte tiek piešķirta atbalst, atbilstoši katra politiskiem uz, uzskatiem. Un arī um, lielajā uzņēmumi uh, spēja uh, nobēdzināt lielas naudas summas. Visa šī situācija mums neļauj dot pamācības citiem, it kā mēs būtu kāda koloniāla lielvara. Mums visiem vispirms jāsakārto pašiem sava māja, bet mums ir jāmeklē citi veidi, kā ietekmēt situāciju. Mums jāpārtrauc tirzniecība ar šo valsti un finansiālu palīdzību šai valstī, jo politiķi ir korumpēti un viņi var piesavināties naudu un vajag aizliegt lieliem eh, Eiropas uzņēmumiem eh, darboties šajā valstī. Mums nevajag būt eh, liekuļiem, lai liekulība paliek Eiropas robežās. Paldies, tagad vārds Tarabēlas kungu. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, tā kā Malaizijā notiek strauja ekonomikas izaugsme un tā var būt paraugs uh, visām reģiona valstīm, bet kā mēs varam noskatīties, uh, neko nesakot, ka tur tiek izmantot spīdzināšana, izmantot spīdzināšana un īstenots naudas sots, uh, nāves sots atvainojas kaut gan šī valsts ir pievienojusies starptautiskām konvencijām. Malaizija pieder pie tām 58 valstīm, kur Nav atcelts nāvesots un arī to 38 valstu vidū, kas balsoja pret moratoriju noteikšanu nāvesodam ANO ģenerālā asamblējā 2014. gada 18. decembrī. Ja Malaizija ir paraugs ekonomikas jomā citām valstīm, kādēļ tā nevarētu būt par paraugu citām valstīm attiecībā arī uz pilsoņu pamat brīvībām. Priekšsēdētājs. Eh, Tarabellas kungs. Černiecka kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Lūdzu, Černiecka kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tarabellas kungam es pateicos par to, ka viņš piekrita atbildēt uz manu jautājumu. Es zinu, ka jūs cīnāties par cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē, bet es gribētu uzdot jums šādu jautājumu, to es bieži uzdot šai parlamentā. Vai nav tā, ka komisijai un padomē būtu aktīvāk jāiesaistās šai procesā? Un dalību valstīm būtu jāizdara ekonomisks spiediens uz tām valstīm, kuras neievēro pamat cilvēktiesības. Ko jūs domājat par to? Tarabels kungs atbilde. Uh, Jā, es saprotu jūsu bažas, Čarņēsko kungs, un patiesi, kad um, mēs uh, spriežam par brīvās tirzniecības līgumiem, tad mums būtu jāņem vērā, kā šie nolīgumi veicina progresu cilvēku tiesību jomā. Piemēram, Kolumbijas gadījumā mēs uh, zinām, ka katrs otrais arotbiedrība aktīvists, kas tiek nogalināts pasaulē, tiek nogalināts Kolumbijā un ka mums ir pirmkārt jāuzstāj uz cilvēku tiesību ievērošanu, uz uh, progresu šajā jomā un tikai tad jādomā par tirzniecību. Priekšsēdētājs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras pospišilkums uzstājas. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos atbalstīt visus kolēģus, kuri aicināja ievērot uh, cilvēku tiesības Malaizijā to nodrošināt. Uh, uh diemžēl 48. gadā pieņemtais mūsināšanas akts pieļauj cilvēkus uh, vajāt par viņu izteikumiem nesen konstitucionālā tiesa atzina, ka šis uh, uh likums saskana ar konstitūciju, ka tas atbalsta konstitūciju, tas ir kaut kas neiedomājams. Vairāk nekā tūkstoši cilvēku atrodas cietumā gaidot nāves soda izpildi. Mums ir jāsadarbojas, protams, ar Malaiziju, bet šiem nolīgumiem ir jādarbojas tikai tad, ja šī valsts atcels tos likums, kas liedz tai būt par tiesisku valsti. Mārijas kungs. Vārda brīvības ierobežošana, reliģiskā apspiešana. Uh, Eh, katru, eh, notiek katru dienu, tiek ierobežotas pamatiedzīvotāju un imigrantu tiesības, mazākuma tiesības. Un jebkura kritika tiek uzskatīta par apdraudējumu nacionālai drošībai. Bieži tiek pārkāptas cilvēktiesības, valdība ierobežo vārda brīvību, uh, un tādēļ šī valsts tiek uzskatīta par valstīm, kur ir vismazākās iespējas brīvi paust savu viedokli. Tāpat šī valsts piemēro šāriāta likumus, un jebkura valsts kritika tiek vargi sodīta. Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz šīs valsts valdību, prastot atcelta mustināšanas likumu un nodrošināt vārda brīvības ievērošanu un pildīt šai valstī savas starptautiskās saistības. Paldies, nākamais runātais Šogorkungs. Paldies. Es šajās debatēs gribēju piebilst, ka norādot uh, uz to, kas izskanēja vakar, ka padomēji jārāda pozitīvs piemērs un jāprasa, lai valstis būtu atbildīgas par cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanu. Malaizijā septiņiem cilvēkiem ir izvirzīta apsūdzība sodomijā un uh, Trīs no šīm apsūdzībām ir izva, izvirzīts Anvaram Ibrahimam. Tas ir kaut zīmīgs fakts. Būtībā valdība dara visu iespējamo, lai tiktu galā ar opozīciju un lai izvairītos no brīvām vēlēšanām. Uh, Eiropas Savienībai nevajag iejaukties Malaizijas iekšējās lietās, mums ir jānorāda uz to, ka mēs pieprasām, lai visi mūsu tirzniecības partneri ievēro pamata cilvēktiesības. Paldies, tagad vārds Kastaldo kungam. Uh, likums par uh, publi publikācijām, par pulcēšanos par un, un citi uh, likumi ierobežo uh, vārda brīvību, pulcēšanās brīvību Malaizijā. Šādu likumu ir, diemžēl, ļoti daudz. Tāpat uh, korupcija šajā valstī sniedzas augstākajos pārvaldes līmeņos. Uh, tiesas organizē politiskus tiesas procesus pret žurnālistiem un uh, opozīcijas līderiem, piemēram, Anvārs Ibrahims safabricētu apsūdzību dēļ atrodas cietumā. Tāpat arī šariāta likumu piemērošana vēršas plašumā šai valstī. Korau kungs jau pieminēja kādus uh, vaiprātīgus uh, projektus šī valsts uh, ir paredzējusi uh, īstenot. Ekonomiskā ziņā Malaizija ir ļoti ietekmīga valsts, īsta lielvara, bet eh, būtu jāpanāk, lai arī cilvēku tiesību ievērošanas ziņā tā kļūtu par paraugu citiem. Paldies tagad vārds Sobotskungam diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse s Jā, paldies. Šīs debates un šī rezolūcija tiks uzskatīta kā daļa no diskusijas ar partneri, kur mums ir kopīgs intereses un ar kur mēs sadarbojamies. Vēlos pievienoties iepriekšējiem runātājiem un viņu izteiktiem paziņojumiem par tiesiskumu Malaizijā attīstības palīdzība un tirzniecības e, nolīgumi, kas ir slēgti ar Eiropas Savienību, satur nosacījumus saistībā ar cilvēktiesībām. E, es tāpēc vēlos aicināt komisiju palielināt spiedienu un uztver šos jautājumus nopietni, lai nodrošinātu, ka šādu nosacījumu ievērošana ir būtiska tirzniecības attiecībās ar Malaiziju. Paldies Svobods kungam. Vai Ventas kungs ir zālē? Es neredzu viņu. Viņš bija pieteicies uzstāties. Ja nē, tad ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un dodu vārdu komisāram Stiljanīdis. Paldies, priekšsarētāji. Malaizijai ir svarīga vieta Eh, Dienvidu austrumu Āzijas reģionā. Malēzija šobrīd ir prezidējušā valsts ASEAN. Tādā laikā, kad tiek pieņemti būtiski lēmumi ar mērķi izveidot ASEAN ekonomisko savienību, mūsu divpusējās attiecības ar valsti ir ievērojami uzlabojušās, nostiprinājušās, pastiprinātā eh, dialoga ietvaros. Uh, Tomēr uz šāda fona Eiropas eh, Savienība ir nobažījusies par eh, notikumu attīstību valstī kopš 2014. gada. Šie notikumi ir ietekmējuši vārda brīvību un tiesiskumu valstī. Mēs esam ievērojami nobažījušies par eh, tā saukto musināšanas akta piemērošanu Tāpat arī attiecībā uz Anvāru Ibrahīmu eh, likteni, kurš ir opozīcijas līderis. Kas attiecas uz eh, vārda brīvību, kā jūs visi eh, zinat, aizvien biežāka musināšanas akta izmantošana, neskatoties uz premjerministra iepriekš pausto vēlmi atcelt šo likumu. Un šajā kontekstā es vēlos atgādināt, ka 2015. gada aprīlī augstā pārstāve pauda publiskas bažas, ka e, šai, šāda notikuma attīstība ietekmēja izteiksmes brīvību un pauda bažas attiecībā uz uh, tiesiskumu ievērošanu pēc tam, kad Malāzijas federālā tiesa bija piespriedusi piecas gadus cietumā opozīcijas līderim šī gada februārī. Ar kungs sākumā tika um, tika pasludināts par nevainīgu un pēc tam um, spriedums tika mainīts. Un viņam tika atņemta parlaments eh, deputāta pilnvars. Eiropas Savienība noslēdza eh, nesen sarunas ar Malaiziju par jaunās paudzes tirzniecības līgumu. Mēs eh, aizsākām šīs sarunas 2011. gadā. Šī jaunā vienošanās ietver speciālas normas par cilvēktiesību uh, ievērošanu un tiesiskumu, kas ļaus mums daudz dziļākā līmenī strādāt uh, šajos jautājumos, it īpaši izveidojot uh, cilvēktiesību dialogu, sarunu ietvaros Malaizija piekrita tam, ka demokrātisko principu, cilvēktiesību un tiesiskumu ievērošana veido neatņemumu šīs vienošanās daļu. Mēs turpināsim darbu ar Malaizijas valdību, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, tā skaitā LGBTI personu tiesību ievērošanu, gan divpusējā līmenī, gan reģionālā līmenī ar ASEAN. Paldies! Eh, paldies komisāram Stiljanīdis kungam. Paldies, ka bijāt šeit šorīt. Vēlos informēt, ka esam saņēmis septiņas eh, rezolūciju priekšlikumus, ar to noslēdzam šīs debatas un izsludinu.